nākamā ziņojuma. Tas ir eh, Redings kundze ziņojums. Runa ir par Eiropas parlamenta ieteikumiem par eh, tīsām. Priekšsēdētāji, komisāri, kungs, godātie kolēģi. Jau kopš 2013. gada 23 valstīm, kas pārstāv 70% no pakalpojumu tirzniecības tīsa, šis eh, pakalpojums, eh, pakalpojumu tirzniecības nolīgums um, ir maz vēl zināms sabiedrībai, bet drīz eh, mums vajadzēs ievērot šo nolīgumu noteikums, kad izmantosim internetu, telefonu. Um, zvanīšanas kartes vai arī, kad mēs iegādāsimies preces uh, Eh, tiešsaistē, um, digitālajā tirgū, satiksmes eh, nozarē arī mēs eh, visur mums nāksies ievērot šo nolīguma, tīsa nolīguma noteikumus. Pie komisija ved sārunas Eiropas Savienības vārdā, Eiropas parlaments, kas kontrola Eiropas komisiju, izstrādās ļoti skaidras vārdlīnijas. Kā par to arī liecina nolīgums, par ko izteiksies Eiropas parlaments trešdien. Uh, eiro deputāti par spīti politiskajām atšķirībām vienojās, lai mainītu Eiropas tirzniecības politikas virzienu, gan runājot par sarunām pēc būtības, gan par formu. Uh, Par formu runājot, tiešām izmaiņas ir kardināls ļoti ilgu laiku. Sārunas e, notika aizslēgtām durvīm. Kopš 2014. gada vēlēšanām lietas mainās. E, galvenās politiskās grupas nepārtraukti seko katrām sārunu ciklam. Uh, Arī parlamentā notiek intensīvs dialogs ar uh, astoņu komiteju iesaisti, tas pats notiek arī ārpus institūcijām, uh, īpaši ar pilsonisko sabiedrību. Pēc mūsu lūguma padomas mandāts un uh, Eiropas Savienības uh, saistības jau ir publicētas, un šajā sakrā vēlos pateikties komisāras kundzei par to, ka esat mums palīdzējuši uh, šajā jautājumā. Un ar šo ziņo mēs vēlamies iet tā, vēl tālāk caurskatāmības jomā pēc būtības. Tātad arī izmaiņas ir arī radikālas mums kā deputātiem. Uh, ir atbildība ļoti skaidri noteikt, kādu tisa mēs vēlamies un kādu tisu mēs nevēlamies. Mūsu vēstījums ir ļoti skaidrs. Mēs vēlamies labāku regulējumu starptautiskajā līmenī, mēs vēlamies taisnīgu un spēcīgu regulējumu. Konkrētāk runājot, šajā ziņojumā ir um, noteikuma attiecībā savstarpējo um, šo apusēju, vairāk plašāks tiesības patērētājiem arī pret uh, uh, ļaunprātīgu izmantošanu, arī vairāku uh, aizsardzības MVU, aktīvāku līdzdalību pie sarunu galda, kur mēs arī varam uh, iedomāties kādu dienu redzēt arī Ķīnu. Mūsu sarkanās līnijas ir tikpat uh, daudzskaitlīgas um, digitālās nozares, audiovizuāla nozara ir skaidri jāizslēdz. Mūsu tiesības reglamentēt ir jāsaglabā mūsu pamattiesības, jāsaglabā uz datu aizsardzību, cilvēku brīva pārvietošanās, arī kvalificētā personāla mobilitātes ierobežošanu uz laiku. Bieži vien mēs runājam par uzbrukošu un uh, aizsardzības taktiku, bet tas nav antagonisms, tas viss iet roku rokā, nevar būt nolīguma bez aizsardzības, nedz arī bez aizsardzības bez līguma. 25% no pasaules eksporta un 160 miljārdi eh, tirsniecības apgrozījuma Eiropas Savienība var un tai ir jāmaina situācija, nosakot taisnīgākus un uh, spēcīgākus noteikumus. Kolēģi, trešdien jums būs iespēja nosūtīt ļoti spēcīgu signālu sarunu vedējiem, lai šīs sarunas ietu pareizā virzienā mūsu uzņēmumu interesēs, mūsu pilsoņu interesēs. Balsojiet pret Balsot pret šo ziņojumu nozīmē balsot par status quo. Tas nozīmē, ka nebūs noteikumi. Ja jūs balsosiet par ziņojumu, jūs balsosiet par izmaiņām, par caurskatāmību, par mūsu vērtību aizsardzību. Balsot pār, tas nozīmē, ka komisijai mēs sniedzam ļoti skaidru Eiropas parlamenta mandātu, uzņemsimies atbildību. Paldies! Paldies! Un tagad vārds komisārē Māstrēms kundze. Paldies priekšēdātāji. Dāmas un kungi, labvakar. Vēlētos teikt paldies parlamentam par plašo aktīvo darbību. Ļoti daudz komitejas bija iesla, iekļautas uh, tiesas sarunās un paldies arī Redings kundzei par darbu, ko viņa veikusi un arī ēnu referentiem. Tas ir ļoti svarīgi mums nodrošināt, ka mēs eh, cieši sadarbojamies ar Eiropas parlamentu. Kā jūs zināt, tāda 70% no mūsu iekšzemes koprodukta tas ir pakalpojumu daļa un arī 40% no e-, eksporta. Tātad tīs ir ļoti svarīgi mums, lai būtu sabalansēta piekļuve atvērtiem tirgiem un piegādātājiem. Šonadēļ no 23 eh, pēdējo valstiem satikās Ženēvā uz 16. Eh, kārtu pat tīzas sarunās, un mēs šeit raugāmies, kāds progress sasniegts. Ir jāturpina šī pozitīvā attīstība. Man bija iespēja satikt gan visus ministrus no tām valstīm, kas eh, ir līdzdarbojušies eh, tiesas līkumā Davosā. Tas viss notika ļoti pozitīvā atmosfērā, un eh, ļoti daudzas valstis vēlējās šajā gadā vēl pabeigt sarunas. Tas ir ļoti ambiciozs, bet reāls mērķis. Bet, protams, ka mums saturs ir daudz svarīgāk nekā ātrums. Tā kā mums priekšā ļoti ambiciozs darbs, tad mēs eh, ļoti atbalstām tos ieteikumus, ko Eiropas parlaments ir eh, izteicis savā ziņojumā. Mēs ņemsim pēc iespējas vairāk vērā, tad, kad eh, sarunas progresēs. Tīza jānodrošina lielāka piekļuve globāliem pakalpojumu tirgiem, jānovērš tirzniecības šķēršļi un uh, arī atbalsta pakalpojumu eksports. Mēs vēlamies atbalstīt ļoti stingru, caurskatāmus noteikumus visos nozerēs eh, globālajā pakalpojumu tirzniecības tīklā TIZā. Ir jānodrošina daudzpusēja pakalpojumu rīcības eh, programma ar eh, daudzpusēju pieeju. Mēs pilnībā jums piekrītam, tas man arī personīgi ir ļoti svarīgi, ka vajadzētu nodrošināt ezā pēc iespējas plašāku piekļuvi, lai mēs varētu strādāt nākotnē pie šīs multilaterizācijas. 23 valstis ir piedalījušās eh, šajās sarunās, un tas ir 70% no globāliem pakalpojumu tirzniecības, bet mums vajadzētu nodrošināt to, ka būtu vairāk iesaistītas valstis un lai būtu, piemēram, plašāk sadarbība ar Ķīnu, lai tiesa saņemtu šo kritisko masu, kas ir nepieciešama daudzpusējai pieejai. Un uh, mēs uh, šeit uh, kopā veidojam tīzas struktūru, lai tas pilnībā atbalstu gads noliekumam un lai būtu nākotnē nodrošināt šī multilateralizācija vēlētos uh, uzsvērt, ka ar prieku uzklausījām, ka jūs uh, pieprasāt šo caurskatāmības noteikumu, un mēs uh, turpināsim to uzlabot. Jūs, jums būs piekļu visiem tirnedzības nolīkuma dokumenti, tieši tāpat arī padomē, un būs arī iekšēja monitoringa grupa, ko vadīs arī referente Redinkas kundze. Mums būs arī dialogs ar pilsonisko sabiedrību. Un mēs uh, nodrošināsim arī to, ka internetā būs piekļuvams visas sarunu kārtu dokumenti. Un vēlētos jums uh, apliecināt uh, par dažiem uh, punktiem un arī atbildēt dažām izteiktajām bažām par šo horizontālo pieeju visās tīzas līdzdalībniekiem. Un es nodrošinu, nodrošinu to, ka tas atbilstīs starptautiskās darba organizācijas noteikumiem kā nodrošināt šo multilaterālo pieeju nākotnē. Mums ir jāraukās, kāda ir gads noteikumi. Gads nav tik ļoti plaša pieeja, un, un tur ir jāraukās arī, kādi vēl pastāv uh, starptautiskie nolīkumi, tīpaši ar sliekšņu valstīm, un vajadzētu nodrošināt, uh, lai tās arī pievienotos tīzē. Bet, protams, ka mums ir jāraukās un nedrīkstētu izslēgt uh, neviena eh, no valstīm, kas ir parakstījuši ILO starptautiskās darba organizācijas noteikumus. Tātad par eh, darba tiesībām man un eh, visai sarunu vēršanas komandai ir svarīgi, lai mēs nodrošinātu to aizsardzības līmeni, kāds mums ir Eiropā. Protams, ka mēs uh, atbalstām visu dalībvalstu iestāžu uh, prasības, uh, uh, lai tas būtu nodrošināts tāpat kā garantēts Eiropas Savienības darbības līkumā. Turklāt vēl arī šīs rezolūcijas projekts ņem, ņem vērā arī pārobežu tirzniecību tādās sektoros, kā arī finanšu pakalpojumi, bet arī citos pakalpojumu jomās, kā piemēram digitālajā pakalpojumi, kur ir milzīga izaugsme, Tas ir īpaši mums svarīgi. Šeit ir jāraukās uh, uz uh, to, ka Eiropas Savienības intereses nav ierobežot mūsu iespējas. Tālākais ir datu aizsardzība. Tīzes liekums uh, to neapdraudēs. Un noslēgumā gribētu teikt, ka par tīzes struktūru tā ir izveidosies ļoti sarežģīta sarunu rezultātā. Un uh, Jūs varat būt pārliecināti, ka šīs klauzulas tiks eh, piemērotas, lai tiktu novērsta diskriminācija, bet eh, nekādā veidā neierobežotu darbības iespējas. Priekšādātāja kungs, cienījami deputāti, Šī rezolūcija es uzskatu par tādu ļoti spēcīgu signālu mērās parlaments puses, eh, kas sniedz atbalstu, lai tiktu pabeigtas tīza sarunas. Jūs ļoti skaidri esat norādījuši, kādas jūs sekmās līnijas un eh, kas jums ir svarīgi. Lielas paldies jums par visiem atzinumiem, ko sniegušas komitejas. Un, eh, pilnībā apliecina, ka mēs sadarbosimies ar Eiros parlamentu, lai varētu pabeigt darbu pie šī svarīgā nolīkuma. Lielas paldies! Jā, paldies! Tagad uh, komiteju vārdā. Eh, Hendelkungs, paldies. Tautas partija uzskata, ka tīzes nolikums ir labs un svarīgs, bet vairāk nekā tomēr tikai tāds uh, norādošs radē, priekš un tā viss nav sanācis. Gribētu norādīt, ka kopš 2007. gada 64 gadījumos globalizācijas fonds ir eh, šeit izlaicinās miljārdus, un uh, lielākā daļa no tā bija uh, liberalizācijas negatīvās sekas. Tieši tādēļ arī nodarbinātības komiteja prasīja, lai būtu ratificēti vismaz astoņas darba normas starptautiskajā darba organizācijā un uh, lai pārkāpumi varētu būt tikt uh, tiesāti. Bet par to visu ziņumā nav rakstīts. Tur ir rakstīts tikai tāds ļoti nevainīgs formulējums, ka tā, tie jāsuķēņu vērā. Tāds valsts kā ASV, Pakistāna vai Turcija nebūs ļoti pārliecināts par to visu. Un šeit mums vajadzētu, nevajadzētu uzliekt liberalizācijas normu sociālajiem atbalsta pakāpojumiem, un tādā veidā nevar godīgi strādāt ar uh, pakāpojumu jomu. Paldies, paldies, un tagad Dēves komitejas vārdā Sančes kundze. Paldies, priekšādētāji! Un paldies arī visiem, kas strādāja, lai noteiktu sarunu vešanas normas un lai mm, nodrošinātu to, ka šis nolikums neiznāk pārāk negatīvs. Tīpaši liels paldies pilsoniskai sabiedrībai pilsoniskā sabiedrība patiešām bija šo tekstu vislabākie vērtētāji. Šeit runā ir par, tiem, par tām sadaļām, kas nonāca atklātībā, un daļa no tā nebija pieņa, pieņemama. Tas bija līdzīgi kā TTIP jūnijā, un Šeit arī tāda pati vēlme panākt tādu tekstu, eh, kas būtu tāds iemidzinošs, tāds maigs un neparādīt patiesās problēmas. Un šeit eh, mēs eh, iznesam grozījumus un teicam ļoti skaidri, ka ir jānovērš finanšu pakalpojumu izplatīšanās un šīs dažas klauzulas. Es ceru, ka neviens neaizkavēs eh, balsojumu tādēļ, ka ļoti daudz grozījumu. Es domāju, ka vismaz, ja jau pilsoņus neinformē par to visu, kad vismaz vajadzētu ļoti skaidrs akcents izvirzīt. Paldies. Nākamais runās Moskas kundze. Paldies, tīsa mērķis, kā jebkura tirsniecības nolīguma mērķis, mūsuprāt, ir jābūt uh, sniegt uh, labumu Eiropas patērētājiem un strādājošajiem, lai veicinātu ilgtermiņa izaugsmi un lai varētu arī uh, disciplinēt dažādo pakalpojumu sniegšanu. Tas pats arī attiecas uz finanšu pakalpojumu nozuru. Eiropas parlaments vēlas veicināt uh, <clears throat> starptautisko noteikumu piemērošanu tajā pat laikā, neuzņemoties kādas uh, uh jaunas apņemšanās, kas varētu mazināt Eiropas Savienības standārtu finanšu jomā. Tirsā ir jābūt uh, iespējai, lai cīnītos pret nodokļu krāpniecību, izvarīšanos un dot maksāšanas, nograsies nodokļu politika izstrādes. Uh, Un visbeidzot, bet nu tikpat svarīgi, mēs aicinām arī Eiropas komisiju strādāt caurskatāmības virzienā. Tas ir fundamentāls svarīgs elements, lai tuvinātu patērētājus lēmumiem, kas mums ir jāpieņem katru dienu. Mēs arī ceram, ka arī Eiropas parlaments pozitīvi nobalsos par šo ziņojumu. Lielas paldies! E, paldies! Imko komiteju pārstāvēs. Rozjēras kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ar eh, šo nolīgumu mums atkal ir darīšana ar jaunu brīvās tirzniecības nolīgumu un diskusijas atkal ir par šo tēmu Eiropas parlamentā, tie tie paši jautājumi un atklāt tās pašas problēmas, eh, kādas arī ir eh, saistībā ar citiem nolīgumiem. Vispirms par mērķi. Brīvās tirzniecības nolīgums Eh, ir svarīgs eh, un jēdzīgs, atbalstāms tikai tad, ja tas nes labumu pilsoņiem. Tie ir svarīgi ļoti, pamat, ļoti fundamentāli principi - piekļuve tirguma apusējība, mm, kā arī tiesības pieņemt līkums un normas sabiedrības interesēs un atkal ir šī problēma caurskatāmību. Esam, uh, Eh, Eiropas tautu pārstāvji, mums nav nodrošināta šī caurskatāmība, bet arī pilsoniskai sabiedrībai tāda netiek nodrošināta. Tātad mūsu vēstījums caurskatāmība, izvairīsimies no sociālā dempinga, aizsargāsim pilsoņu datu aizsardzību un izlaiksim no nolīgumiem pakalpojumus, protams, valsts pakalpojumus un arī kultūras pakalpojumus. Pateicos visiem kolēģiem, pateicos visiem referentiem, kas arī strādā šajā virzienā. Paldies arī referentei. Paldies! Paldies! Tagad Rēnskas kundze Reģī komitejas vārdā. Paldies priekšēdē, godātā komisārs kundze, kolēģi! Šis, eh, šī vienošanās skars ļoti daudzus un sevišķi vietējo un reģionu līmeni. Uh, Tāpēc mūsu komiteja ir izstrādājusi skaidru attieksmi. Nedrīkst apdraudēt Eiropas kohēzijas politiku, kas ir ļoti vai svarīgākais investīciju instruments. Mēs ļoti priecājamies arī par to, ka Redingas eh, ziņojumā ir ņemts vērā, ņemts vērā mūsu viedoklis attiecībā uz visiem pieejamiem pakalpojumiem. Uh, un tiza nekādā gadījumā nedrīkst ierobežot vai apdraudēt pašvaldību rīcības iespējas un rīcības brīvību. Tas neatbilstu pilsoņu interesēm. Un šī parlamenta uzdevums ir aizstāvēt pilsoņu intereses Eiropā un nodrošināt arī sabiedriskos visiem pieejamus pilnā apjomā un kvalitātē. Paldies! Gracias. Paldies. Albrehta kungu neredzu zālē, saka priekšēdētājs. Nezinu, vai viņš ir šeit vai nē. Ja nē, tad Vande Kampa kungam vārds transporta komitejas vārdā. Paldies! Eiropai šodien jāsaskaras ar lieliem izaicinājumiem nacionālisms, bēgļu krīze, runājot par transporta nozari, uzskatām, ka tur ir liels iespējas, kas ir tieši saistīts ar šo pakalpojumu tirzniecības nolīgumu. Mēs varam ļoti daudz panākt tirzniecības un dzelzceļa un arī jūras transporta jomā, ja pilnībā izmantosim šo potenciālu, tad tiešām uh, Eiropai. Uh, ir ļoti liels iespējas gūt panākumus un tālāk arī. Jo, uh, noteikumi, kas attiecas uz uh, transporta nozars uh, strādājošajiem, uh, viņiem bieži vien ir jāpakļaujas tai ietekmei, kas nāk nu tieši no ārpuses, ārpus Eiropas Savienības, bet kopumā Redingai un arī komisārs kundzei es vēlu veiksmi šo nolīgumu slēgšanā. Paldies! Paldies! Rūpniecības komitejas vārdā Borelī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ITRE komitejas eh, ēnu uh, referents un atbalstām uh, arī Redings kundzes uh, prasības, caurskatāmīgu valsts pakalpojumu aizsardzību, kā arī specifiskus arī telekomunikācijas enerģikas nozares noteikumus Eiropas parlaments. Uh, strādā, lai papildinātu padomes eh, mandātu attiecībā uz šāda veida nolīguma sārunām, respektējot mūsu suverenitāti, apusējību, kā arī labumu un priekšrocību nodrošināšanu pilsoņiem uzņēmiem. Ļoti svarīgi saglabāt mūsu ekonomisko sociālo modeli, atzīstot to, cik ļoti svarīgi Eiropas Savienība ir tieši mūsu pakalpojumi, kā arī procedūras, eh, noteikumi piekļuve dokumentiem un parlamenta pilnīga kontrola ir jāgarantē, lai sarunās tiktu respektētas visas garantijas, ko prasa Eiropas Savienības pilsoņi, ko mēs šeit pārstāvjam. Eiropas parlaments balso ne tikai par ziņojumu, bet par spēcīgāku mandātu sarunu vedējiem. Paldies! Paldies! Kas pārī, kungs, lūdzu? Godātās priekšsēdētā kungs, Redings kundze eh, kandidē um, kā balvas uh, saņēmēja startautiskās tirniecības jomā. Un viena lieta, ko viņa teica, tas man, uh, to es tā īpaši gribētu izcelt, proti nekādas vienošanās bez aizsardzības, bet nebūs arī aizsardzības, ja nebūs vienošanās. Uh, Un par to mēs tieši runājam parlamentā. Mēs gribam vienoties, mēs gribam ieviest um, konkrētus noteikumus, uz kuriem var atsaukties un par kur neievērošanu var sūdzēties, un mūsu pilsoņiem ir jābūt drošībai, uh, izmantot šādus noteikumus. Mēs otro reizi jau runājam par šo tēmu. 2013. gadā jau bija izstrādāts Eiropas parlamenta ziņojums, tajā mēs izklāstījām savu viedokli, bet pēdējo mēnešu laikā Redings kundze ar kolēģiem vēlreiz iedziļinājās detaļās, proti, kas mums ir īpaši svarīgs. Un es gribu aicināt jūs, komisārs kundze, uh, Uh, iestrādājiet savā darba programmā to, par ko Eiropas parlaments nobalsos trešdien. Un es ļoti priecājos par jaunajām iespējām, kādas pakalpojumu izmantošanā visā pakalpojumu jomā būs mūsu pilsoņiem. Piemērs ir kaut vai doties slēpot uz citu valsti, tas tā arī ir pakalpojumu izmantošana, kas ir saistīta ar ar daudz un dažādiem aspektiem. Šeit ir vajadzīgs starptautisks regulējums. Paldies! Paldies, kas pārī, kungs. Kāds jums vēlas uzdot? Rībiga kungs grib uzdot jums jautājumu. Lūdzu, paldies. Jautājums Kasparī kungam. Protams, tirzniecība ar pakalpojumiem ļauj vairāk nopelnīt, tā stiprina pirktspēju, un ja mēs lēti kaut ko varam nopirkt, uh, tad mūsu uzņēmumi kļūs konkurētspējīgāki. Bet attiecībā uz nodarbinātības efektu iespējām, kāds būs efekts uz nodarbinātību un tieši vidējā sektorā. Paldies! Es domāju, ka no vienas puses tas ir tieši centrālais punkts. No vienas puses būs vieglāk un lētāk iegādāties pakalpojums Te eh, pašā laikā tā ir joma, kas daudzām valstīm ir tā, kas izceļas ar pozitīvu tirdzniecības bilanci. Un es domāju, ka uh, piemērojot noteikumus, nodarbinātība tiks iet, ies, iespēdot pozitīvi. Paldies, Kirtons Dārlings kundze. Paldies, priekšādātāji. Paldies referentei un ēnu referentiem. Šis nolīgums, tīza nolīgums, ir visai pretrunīgs, viedokļi šeit atšķiras. Tam būs iespēja, iespējams arī efekts uz sociālo kohēziju, uz nodarbinātību, uz darba apstākļiem. Un ja mēs uh, izmantosim mūsu iespējas un mūsu varu, uh, Eh, prātīgi, tad slēdzot šo nolīgumu iegūs ne tikai tie, kas grib pelnīt, bet visa sabiedrība kopumā. Mēs nedrīkstam samierināties ar to, kas mums nav pieņemams, un janvāra vidū mēs guvām atbalstu no sešām uh, politiskajām grupām, no astoņām. Un līdz ar to mandāts, ko mēs jums piešķirsim, būs ļoti spēcīgs. Un arī dalībvalsts nedrīkstēs ignorēt to, par ko mēs vienosimies šeit, jo runa ir par sarkano līniju novilkšanu un globālajā um, kontekstā, digitālajā pasaulē mums ir jābūt moderniem, aktualizētiem, uh, un mums ir vajadzīga arī drošība attiecībā uz publiski pieejamiem, visiem pieejamiem pakalpojumiem, un kaut gan mēs esam meistari pakalpojumu eksportēšanā un ir radīts daudz darba vietas, tomēr mums ir jārada vēl un vēl jaunas iespējas, un visiem, kas strādā pakalpojumu sektorā mums ir e, jāpierāda, ka mēs esam viņu pusē, strādājam viņu interesēs, esam pret sociālo dempingu. Un komisijai, protams, ir jādara viss pareizi un jābūt konkrētai nostājai pārunās, un mums ir vajadzīgs liels atbalsts balsojumā plenārsēdē par šo rezolūciju. Jums, Kirtons Dārlingas kundze, vēlas kāds uzdot jautājumu, zilās kartītes jautājumu, vai jūs atbildēsiet? Paldies, priekšādātāji. Paldies. Jūs uzskatāt, ka arotbiedrību tiesības ļoti svarīgas, Maustrēmas kundze norādīja uz to, ka mm, ILO konvencija pilnībā netiek ņemt vērā tīsa vai um, šīs pakalpojumu tirsniecības nolīgums arī tad pilnībā iekļaus e, Starptautiskās darba organizācijas konvencijas noteikums. Paldies. Šajās pārunās arī par gads nolīgumu, ko mēs pārskatīsim, nav vispār nodaļas par sociālo sektoru, par sociālo jomu. Un uh, interkomitejā mēs vērsāmies pret to, mēs piedāvā, izstrādājam iespējas, kā varētu situāciju labot lai būtu arī nodaļa, kur ir runāts par strādājošo tiesībām. Un, un interkomand uh, komitejā mēs atkārtoti esam uzsvēruši, ka ILO konvencijām ir jātiek ievērotām pilnībā un tikai saskaņā ar tām arī var būt šis vienošanās rezultāts. Paldies! Maklārkinas kundze. Uh, good evening and Labvakar, priecājos redzēt jūs, komisārs Kunze. Šīs debatas ir ļoti nozīmīgas. Tās skars desmitiem miljonu darba vietu darba Eiropas Savienībā, 20 miljārdu mārciņu ir uh, apjoms, kas katru gadu uh, tiek um, apgrozīts vai uh, uh, nāk klāt pie IKP no pakalpojumu sektora manā valstī. Mums ir izdevies komitejā panākt lielu atbalstu šim ziņojumam. Tas liecina par to, ka mani kolēģi saprot, cik svarīgi ir šis nolīgums. No otras puses, tīzas nolīgumam ir jābūt tādam ambiciozam, prasīgam, jāņem vērā 21. gadsimta prasības un jāpatur prātā, protams, pirmām kārtām mazo un vidēju uzņēmumu intereses tā saucamajā globālo vērtības ķēžu laikmetā un jāapzinās arī draudi. Tāpēc mēs runājam par eh, to, ka visiem pieejamie pakalpojumi, citas starpā valsts nodrošinātā veselības aprūpe, tie ir jautājumi, kas nedrīkst palikt novārtā. Un es domāju, ka šis ziņojums eh, ir laba bāze, parlamenta izstrādāts eh, palīdz, palīg līdzeklis komisijai tās darbā. Paldies! Maklārkenes kundze, jums kāds vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Vai jūs atbildēsiet? No, no, no, no la acepta, no la acepta. Senora... Nē, diemžēl deputātei jāiet prom. Šākas kundze, lūdzu. Nē, Paldies, priekšādātāji. Runājot par šo uh, pakalpojumu sektoru, tā nozīme tikai pieaugs. Mēs piedāvājam konkurētspējīgus pakalpojumus, mūsu tirgus ir ļoti attīstīts, un mēs varam ļoti daudz iegūt, redzot, ka vai panākot to, ka arvien vairāk valsts atvers savus tirgus Eiropas pakalpojumiem. Un TISA ir jābūt multilaterālam nolīgumam. Ir izveidoti pakalpojumi, piemēram, digitālajā ekonomikā, un līdz ar to attiecīgie noteikumi būs laiku pa laikam jāaktualizē, jāmodernizē. Tīzas nolīgumam ir jāpiedāvā skaidri noteik, noteikumi, jāņem vērā arī pamata tiesību ievērošana un es ceru, ka komisārs strādās, lai panāktu ambiciozu nolīgumu, sevišķi runājot par jaunajiem, jaunajiem pakalpojumu veidiem un arī publiskajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem. Mēs varam būt apmierināti ar to, ko esam paveikuši. Mēs neesam pieļāvuši standārtu pazemināšanu, un arī brīvai tirzniecībai ir jānotiek saskaņā ar noteikumiem. Tāpēc mūsu ziņojumā ir runa par to, ka publiski pieejamiem pakalpojumiem ir jāizņem no aptvēruma ārā. Tas attiecas arī uz apgādu ar ūdeni un elektrību. Priecājos, ka mums ir izdevies izstrādāt labu ziņojumu, un es ceru, ka jūs, komisārs kundze, pārstāvēsiet Eiropas Savienību atbilstoši un panāksiet to, lai piesaistītu vēl jaunas valstis un noteikumi tikt piemēroti skaidri un saprotam. Paldies, Šākas kundze. Jums, uh, Dārtmut kungs, vēlas uzdot jautājumu, vai jūs atbildēsiet lūdzu, jā, kāpēc nē, lūdzu. Um, like, um... Paldies, Šākas kundze, par to, ka jūs esat gatava atbildēt. Maks Klārkenes kundze laikam nevarēja atbildēt uz to, ko vēlos jautāt. Vai jūs domājat, ka ka strādājošo tiesībām ir jābūt visos nolīgumos, ko slēdz Eiropas Savienībai, tomēr strādājošo tiesības labāk var aizsargāt nacionālajā līmenī. Atbilde strādājot pie šī nolīguma, mēs pie tā vēl strādājam, mēs vēlamies, lai visi partneri apņemtos respektēt strādājošo tiesības, bet es piekrītu uh, Uh, Dārlingas kundzei, kura sacīja, ka standārta ieviešana praksē ir svarīgāka nekā kaut ko ļoti īpaši skaistu uzrakstīt uz papīra. Mums ir jānostiprina noteikumi arī sekt, uh, pakalpojumu tirniecības jomā, un viens no standartiem runā arī par strādājošo tiesībām. Tagad koloklokungs. Tiks izniegts paldies priekšādātājiem. Aizvakar piekdien tika uzsākts mēģināt atlikt balsojumu par šo jautājumu ar dažādām iebildēm. Tieši tāpat kā pirms kādu laicinu notika ar TTIP, kādēļ priekšsēdētājs vēlas šo atlikšanu, jo viņš nezina, vai viņa politiskā grupa balsos par noliekumu vai pret noliekumu, kādēļ viņš to nezina jo šis nolīgums faktiski Eiropas Savienībā nav vajadzīgs, un ļoti daudz deputātu to arī nevēlas. Mums jau ir gads, un ja ir nepieciešams izmaiņas, tad ir jāmodernizē gads. Vienīgais, kuriem vajadzīgi šāda nolīguma, ir multinacionālie uzņēmumi, viņu politiskie pārstāvji. Mēs precīzi zinām, par ko šeit ir runa, kas ir, ko grib. Grib deregulāciju, noteikumiem, pakalpojumiem, grib vājināt vai, valstis. Uh, ierobežot MVU un uh, apšaubīt darba normas. Un tagad mēs vēlamies aicināt parlamentu, prasīt komisijai ierobežoties attiecībā šo nolīgumu. Mēs prasām varu, lai varētu mainīt nolīgumus, ja to pilsoņi vēlas. Ļoti skaidrs izņēmums no nolīguma ir eh, publiskie pakāpojumi un runa, piemēram, šeit par veselības pakāpojumu un izglītību. Ja tas nenotiks, tad būs šo nozaru privatizācija un eh, būs eh, darba, starptautiskās darba organizācijas ratifikācijas neievērošana, vidas neievērošana. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka sociālie standarti tiktu samazināti. Paldies, tagad Redas kundze, paldies priekšādātē komisāru kolēģi, signāl, ko rēda šīs ziņojums, ir tas, ko, par ko, ko vēlas eh, Eiropas Savienības sarunu vedēji. Tur nav, eh, tur neatspoguļojas sabiedrības viedoklis un šie parlamenta viedoklis. Eh, sabiedrības interesi nav pietiekami ņemtas vērā. Eiropieši nevēlas publisko pakāpojumu liberalizāciju. Viņi nevēlas šīs īpaši ieviestās klauzulas un eh, nevēlas, lai tiktu regulētas sabiedriskās intereses. Šī ziņojuma īpašais nopelns ir izvirzīt šos noteikumus, bet šeit ir tomēr jāņem vērā to, ko saka cilvēki par šo nolīkumu. Uh, Mums ir eh, skaidri jānorāda, ja kāds nolīgums, kas eh, balstās uz šīs pozitīvā sarakstu pieeja. Mums ir jābūt, eh, jāņem vērā kritika, kas ir prasīta šajā nu, ziņojumā, un ir jāprasa un, un jāņem vērā to, ko prasa parlaments, un komisija ir jānodrošina, ka ir jābūt gataviem, ka tīza tiks noraidīta. ir jābūt ciešākām sarunām starp eh, individuālām valstīm. Un eh, tas varētu sniegt arī šis eh, noliekums, varētu nostādīt vairākas valstis tādā sliktākā situācijā. Pilsoniskā sabiedrība nav pietiekami ņemt vērā tieši tāpat kā TTIP. Un e-komercijas sadaļā šeit ir arī jāņem vērā, ka ir jāievēro pamatiesības Un eh, nedrīkstē būt tā, kā tīza aizkavētu godīgu konkurenci un patērētāju aizsardzību, neievērojot tīklu neutralitāti un eh, šeit pieļaujot jaunu tehniskajām iespējām ierobežot šīs tiesības. Un eh, ir svarīgi, ka mēs nedrīkstam iet ļaut ievest sevi tādā tirniecības nolīkumā, kas ierobežot mūsu invāzu tiesības. Paldies! Senjor Beņģīnī. Cepresidente. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze, godētie kolēģi. Nolīgums par pakalpojumu tirzniecību tīsi izskatās, ka tām ir mm, tā dubultpersonu, dubultpersonība. No vienas puses runā komisija, kur apliecina, ka patērētāji un arī strādājošie tiks aizsargāti, taču no otras puses mēs redzam arī šo. Uh, uh, mežonīgo liberalizāciju, kas pieliks punktu valsts pakalpojumiem veselības aprūpas jomā, izglītībā, brīvais internets un tām līdzīgi. Bet kas ir tad īstenībā šī tīsa? Mēs esam ļoti tālu vēl uh, no apstiprināšanas sarunas. Uh, tiešām ir ļoti slēpens, mēs nezinām, kura tīsas puse tad ir uh, tā uh, īstā komisārs kundze. Vispirms mēs skatīsim šo eh, tekstu. Trešdien mēs balsosim par to, tad tas, mm, tas nav tīsa nolīgums, bet vadlīnijas, kas ir jāņem vērā sarunvedējiem. Mēs eh, noteikti uzraudzīsim visu, ko jūs darāt, komisārs Kunze. Paldies, Obermaier kungs. Paldies, priekšsēdētāj. Jā, šis ziņojums patiešām iekļauj daudz solījumus labāk aizsargāt sabiedrības intereses, patērētāju standārts un darba ņēmē tiesības. Ņemot vērā TTIP pieredzi, daudzi e, pilsoņi tam vairs netic. Un e, šī ziņojuma dēļ komisija jūtas apstiprināta savā rīcībā, un komisija jau gadiem sola, ka mūsu Eiropas standārti it kā tikšot aizsargāti. Šeit es domāju par mūsu datu aizsardzību, kā diskutēs tā. Ziņojums e, prasa vēl vairāk uh, liekums liedzējas puses arī attiecībā uz uh, to, kā, piemēram, izlaiž cits vārds, ja mēs ņemam vērā to, ka ķīnās 6,4 miljārdi cilvēku beigs universitātes, kā tad to varēs ņemt vērā šādus skaitļus? Šeit ir runa par liberalizāciju un par to, ka referents kundze drīz. Viņai tās ļoti ciešas un tuvas attiecības ar dažiem uzņēmumiem, kā piemēram Bertelsmann. Un šo, šiem uzņēmumiem šis noliegums noteikti neko sliktu nedos. Paldies! Epitīlijas kungs. Sisnieks paldies priekšādātāji. Tīsa nolīkums teorētiski vēlas atbalstīt Eiropas uzņēmumus pakāpojumu sniegšanā, bet kaut galā tas atkal ir trieciens pret dalību valstīm. Sabiedrības kontrola tiks ierobežota, kas attiec uz finanšu pakāpojumiem un gal galā vārds monopols tiek faktiski likvidēts. Vārds vairs nevarēs aizsargāt savu pilsoņu intereses. Ja kaut ko vispār ir iespējams darīt, tad tikai ļoti mazā mērogā un paši nevarēs noteikt savas standārtus, normas. Tas nozīmē, ka valsts vairs nevarēs aktīvi piedalīties un turklāt pilsoņu intereses un arī mazo uzņēmumu intereses uh, tiks negatīvi ietekmētas, savukārt multinacionāli uzņēmumi gūs labumu. Un uh, valsts būs spiesta reģistrēt visus šos rīcības, un tas nozīmē atkal izdevumus. Turklāt, ja būs īstenoti pāris uh, noteikumi, tad jau valsts arī nevarēs maksāt pensijas. Un kaut kas tāds ir jau tagad notiek Grieķijā, un to mēģina panākt arī citur. Ir iespēja, lai personu dati kā nonāks eh, tajās valstīs, kuras ir liela eh, korupcija. Jā, paldies. Tagad eh, Valēsis kungs. Šis nolīkums dos jaunu standārtus tirgus pieejai, bet tāpat arī starptautiskus noteikumus digitālajos pakalpojumos. Tāpat arī pasaules tirniecības pakalpojumiem. Tā būs liela iespēja uh, piekļūt jauniem tirgiem, uzņēmumiem un konsolidēt Eiropas Savienības eh, pozīciju kā līderim pakāpojumu sniegšanā pasaulē. Šis aprazinātais eh, nolīgums slēgšanas process un eh, vēl ambiciozāki saistības visos sektoros, tīpaši valsts iepirkumā, transportā un finanšu servisos. Bet neaizmirsīsim arī par patērētāju tiesībām, piemēram, viesabonēšanas uh, samaksām, par kredītkaršu nodavām. Tas arī sniegs labumu pilnībā atbalstu publisko naudu vizuālo pakāpojumu izslēgšanu šī noliekuma. Ir ļoti labi, ka digitālajā sektorā ir uh, pilnībā aizliegt šī pirmo datu lokalizācija un ir tiek sniegts datu aizsardzības atbalsts. Pilnībā var atbalstīt uh, referenti. Uh, un eh, vēlos viņu apsveikt un teikt paldies eh, Redingas kundzei par eh, labi veikto darbu un par panākumiem šajā jomā. Paldies, Mārtiņa kungs! Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji! 70%, kā jau tika teikts, no pakāpojuma sektors ir tieši šajā jomā, un Tiza var spēlēt ļoti lielu lomu, ļaujot iespēju strādāt Eiropas Savienības uzņēmumiem, strādāt tā pašā līmenī. E, tīsa var būt laba maziem vedējiem uzņēmumiem, ir īpaši saņemot e, piekļuvi šai beztarifu iespējai. Tīsa var būt labs e, pakāpojums arī pakāpojumiem, arī trešiem valstīm, un tīsa var būt laba arī uh, darba ņēmējiem, ja tiks ievēroti noteikumi un netiks pazemināti standārti. Jā, tas var būt, bet vai tīza būs eh, pozitīva, tas ir atkarīgs no tā, vai valsts varēs regulēt, vai, vai tiks nodrošināta augsta līmeņa datu aizsardzība, darba ņēmē tiesības. Mana grupa atbalsts tiks uh, Eh, kaut kā būs atkarīgs no tā, vai šīs vērtības tiks ievērotas. Paldies, Mārtiņa kungs, eh, ir zilās kartītes jautājums jums. Arno kungs to vēlas uzdot, vai jūs eh, pieņemsiet to? Jā, labprāt. Paldies, priekšsēdētāji. Es respektēju jūsu nostāju, kurus izteicāt, bet vēlētos šeit runāt par rečet klauzulām. Tās ir uh, ceturtajā daļā, un komisija ir pret šo klauzulu, un uh, varbūt, ka būtu ļoti nevēlams, ja tas tiktu iekļauts uh, noliekumā. Vai jūs varat uh, apliecināt, ka jūs būsiet par šo noliekumu, ja šīs klauzulas tiks ieviestas? Mūsu nostāja šajā jautājumā. Mēs neatbalstām šīs klauzulas. Mēs atbalstām šo valstu politiku un publiskam pakalpojumam vajadzēja būt eh, tādam valsts pakalpojumam, tam vajadzētu kalpot eh, sabiedrībai. Gracias, senor Starbati. Jā, paldies, tagad Starbati kungs. Priekšsēdētāji, pakalpojumi ir ļoti nozīmīgs sektors Eiropas Savienībā un arī Vācijā. Tā daļa vērtību ķēdēm slēgt pieauga, tīpaši ir nozīme šiem pakalpojumiem starptautiskā tirzniecība. To jau visu dzirdējām. Ir zināms, ka starptautiskā tirzniecība rada iespēju radīt uh, labumu attiecībā uz izmaksām, tas nāk par labu patērētājiem un tas radīs konkurences spēju. Tas ir uzsvērts. TISA ir eh, daļa no PTO kopuma šo procesu es eh, vērtēju pozitīvi un prasu visaptverošu brīvās tirdzniecības noliekumu. Šis ziņojums ievēro šo prasību, neapdraudot nekādā veidā sociālo pakalpojumu atbalstu. Tādēļ vēlu ātru virzīšanos uz priekšu šai nolīguma noslēgšanai. Paldies tagad Šauds kungs. Jā, paldies priekšētājā komisārs kundze. Referents kundze, Redings kundze, šis uh, noliekums uh, un viss diskusija, tas uh, noslēdz procesu, arī vēršanos pretīs daudzas svarīgas prasības no pašvaldībām, no rotbiedriem, no patērta tiesību aizsargātājiem, kas tiek prasīts šajās kompromisos, to vienmēr neatspoguļojas. Piemēram, tiek prasīts ar šādām pozitīvajām sarakstiem strādāt, bet kas netiek pateikts, uh, tas eh, netiek arī pakļauts noteikumiem. Kādēļ jūs nevarat prasīt eh, vienkārši kvalitatīvi negatīvāk, vienkārši atšķēdīt savos paragrāfos ekspertu prasības? Man izvēl katra atsevišķā prasība no ekspertu puses, kas mēģina globalizāciju pavērst patērētāju interesēs. Kur tad ir šīs sarkanās līnijas? piemēram, NV komitejas, kur tas ir tiesiski saistoši. Komisārs Kunze, es nedomāju, ka šī rezolūcija grozīs eh, sarunu gaitu, jo padomes mandāts ir savādāks, tādēļ mēs nevarēsim atbalstīt šo nolīkumu. Paldies! Paldies! Tagad Andersona kungs. Tā, kūčvērne. Paldies priekšādātājiem! Šovakar mēs diskusējām par tīzes lēmumu. Tas ir viens no noliekumiem, no daudziem noliekumiem, un tas arī ir jāsaskata raugoties ar vienošanos ar ASV un Kanādu. Ir arī pamatots nemiers ar to, kas varētu notikt gan patērē, gan arī vidē, gan arī valsts iepirkumiem un neveiksmīgā privatizācija novēršanām. Tirzniecība ir laba, bet tas nav pašmērķis tas nav augstāk par vidi vai demokrātiju. Tādēļ vajadzētu ļoti skaidru vēstījumu redzēt komisijas virzienā teksts, kas ir sagatavots, tam ir vairāki labi formulējumi, aizsardzība, regulējums, personīgo datu aizsardzība, sabiedrībai svarīgs jomas, tādēļ mēs ar mūsu grozījumiem vēlamies to visu vēl uzlabot, pastiprināt, lai mums patiešām būtu labs lēmums arī nākotnē. Paldies! Un tagad vārds. Nē, Anderson kungs, jums ir eh, zilā kartīte. Vai jūs pieņemsiet to? Yes. Jā, labprāt. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Paldies, priekšādātāji. Cienījamies kolēģi, jūs pieminējāt zaļos aspektus, ja pareizi sapratu, ka vidas aspekti nav pietiekami ņemti vērā, bet tirdzniecības noliekums pār pakalpojumiem. Nu, tur nevar nekādas lielas vidas problēmas risināt. Kādus vidas aspektus jūs būtu gribējis redzēt šajā tekstā? Det handlar bland annat om... Piemēram, runa ir par iepirkumiem. Runa ir par eh, noteikumiem, kas ir pamatā valsts iepirkumiem, pasūtījumiem. Runa ir par to, ka ir iespējas pieņemt lēmumus eh, vides politiskajā jomā. Eh, Jā, tagad. Vai runa ir par reglamentu jūs izteikumā? Point of order? Vai vēlaties par reglamentu izteikties? Jā, priekšsēdētāja komisārs Konze. Tikko kā man sasniedza aģentūras ziņa, ka PTO aicina izsauc īpašu izņēmumu jauniem virusam cika, cika virusam, bet ja tas ir tāds globāls, katastrofāls stāvoklis, tad es uzskatu, ka mūsu darba kārtību vajadzētu mainīt, ja vēlamies būt globāli spēlētāji. Jā, varbūt jūs nebijāt pirms tam zālē, bet tas tika jau iepriekš pieminēts, un tas tiks ņemts vērā. Mēs turpinām strādāt darba kārtību. Tagad vārds Foikta kungam. Paldies priekšādātā cienījumie kolēģi. Šodien pēcpusdien mēs bijām liecinieki, kā reglamenta debatēs Tautas partijas priekšēdētājs Vēberkungs paskaidroja, ka tizas nolīgums tiks pieņemts grozījums no politiskajām grupām, kas ir nobažījušās, viņš no, nosauca par tādu vilcināšanās taktiku. Mums šajā parlamentā brīvo tirzniecību ar valsts pakalpojumu nevajadzētu atbalstīt, it īpaši ne šādos apstākļos. Sabiedrības pakalpojumiem tam ir jābūt valsts pakalpojumam, kas būtu samaksājams visiem pilsoņiem, visiem pilsoņiem pieejams, un tam nevajadzētu balstīties uz pēļņas iespējām. Uh, privātas veselības aprūpes sistēma, tas nav, viņi nav, nav interesēti veselos cilvēkos. Un tā nākotnē būs tā, ka atkritums neviens nesavāks, strāva tiks atslēgta, jo bezdarbnieki nevarēs samaksāt par pakalpojumiem, sabiedrības pakalpojumi ir tad nepieciešami, ja tirgus noteikumi neizpilda tirgus prasības valsts infrastruktūras struktūras valsts pakalpojumi, sabiedrības pakalpojumi, tas viss nav jādod privātās rokās. Mēģinājumi savu pēļņu nostādīt augstāk nekā sabiedrības interesi, šis vilinājums ir pārāk liels. Es norēdu šo nolīkumu ar dziļu pārliecību, ar kādu es norēdu arī šo banku un spekulantu Eiropu. Paldies! Tagad vārds Fisas kungam. Komisārs kundze, Ziņojums, par kuru mēs šodien diskutējam, tā mērķis ir sagatavot ziņojumu par pirmajiem šī nolīguma sarunvešanas gadiem, un mēs šeit nosakām vadlīnijas komisijai, kādi ir uh, komisija, kāds ir komisijas brīvajās rīcības iespējas, tāpat laikā arī ievērot visus Eiropas Savienības noteikumus vēlamies caurskatāmību sarunās. Un tīsa uh, nolīgums ir fundamentāli svarīgs. Eiropas Savienībā esam lielākais uh, pakalpojumu uh, eksportētājs pasaulē 2013. gadā mūsu tīrzniecības pārpalikums bija 170 miljārdi eiro pakalpojumu jūra, jomā. Tad Eiropas Savienības eksports ir arī divkāršojies pakalpojumu jomā pēdējo desmit gadu laikā. Ļoti svarīgi, lai šis nolīgums būtu pēc iespējas daudzpusējāks. Uh, iespēju arī atrunāt noteikumus valsts pakalpojumiem, pieņem noteikumus, lai aizsargātu pārtērētājus, saglabājot sociālos standartus. Tiešām apsveicu Redingas kundzi par izcilo darbu. Paldies! Lagi, kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, godātie kolēģi, komisārs kundze! Ja mēs gribam īsumā raksturot šo tekstu, tad jāsaka, tas saka jā kvalitatīviem pakalpojumiem un nē sabiedrīsko pakalpojumu pārdošanai. Jā godīgiem tirgus noteikumiem un nē sociālajam dumpingam. Manuprāt, tas ir pilnīgi pareizi, lai uh, strādātu pie šī nolīguma. Tieši strādājošo tiesību jomā ir jāizveido tāda noteikuma bāze, lai dempings nebūtu iespējams un strādājošie netiktu apdraudēti. Eiropas Savienībā ir jāmaina, jāgroza dažas direktīvas, lai vienāda samaksa par vienādu darbu arī starp vīriešiem un sievietēm būtu nodrošināta Un es priecājos par šo tekstu. Un komisārs kundze, jums es gribu piedāvāt ne tikai uh, sadarbību, bet lūdzu aizstāviet šo tekstu. Paldies! Uh, Zidnaška. Paldies, uh, Zidnāskas kundze. Liels paldies, priekšsēdēji. Eiropas parlaments uh, pilnībā spēlē savu lomu, lai līdzstrādātu Eiropas Savienības tirsniecības politiku apsverinām vārdlīnijas sarunām uh, pakalpojumu tirsniecības nolīgumam. Uh, Mēs pārstāvām pilsoņus, un man ir prieks, ka mēs līdzdarbosimies, lai izvairītos no mītiem, bet piedalītos konstruktīvās sarunās par nolīgumiem, lai uzlabotu pakalpojumus. Vairāk nekā 20 līdzdarbojušām valstīm šī ir lieliski iespēja arī patērētājiem baudīt lētākus pakalpojumus un izmantot arī drošāks pakalpojums internetā. Šī ir iespēja arī uzņēmumiem radīt darba vietas, kā arī vienkāršāk iekļauties trešo valstu tirgos. Mūsu loma ir modernizēt starptautiskos tirzniecības noteikumus, pielāgoties modernai pasaulē, izmantot arī digitālās nozares uh, potenciālu. Liels paldies! Tagad vārds Minerkundzei, Goevardā. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Uh, tīsa ir eh, tītip un cita mazais neglītais brālis. Šis ir vēl viens piemērs tām, kā Eiropas Savienība um, akli sēko daudzuncēlo kompāniju interesēm un nodara kaitējumu valsts pakalpojumiem. Nekas mums neļauj, neliedz uh, palielināt e- ekonomikas rāžīgumu, bet ar to mums nav jānodara kaitējums citām valstīm, bet uh, mēs to tagad darīsim. Mēs piespiedīsim citas valstis atvērt savus tirgus, mazināt valstu pakalpojumus. 20. Uh, grozījums. Te prasām komisijai uh, izbeigt sarunas par šādu veidu nolīgumu. Ja mēs tiešām vēlamies iestāties par valsts pakalpojumiem, tad nekādā gadījumā Mēs nevaram apspriest šo nolīgumu 29., 49. pānti, mazo vidēju uzņēmumu aizsardzība. Lūdzu, pievērsiet uzmanību arī tam, ka 53. pāns uh, arī aicina konsultēties ar nacionālajiem parlamentiem. Paldies, Bovēkungs! Priekšsēdētāj kungs, gudētā komisārs kundze jau 30 gadus mē, mums mēģina uzspiest uh, vispārīgo pakalpojumu tirsniecības nolīgumu. 2013. gadā ziņojums uh, apliecināja, ka tā ir izgāšanās pasaules tirsniecības organizācijās. Tas ne, neizdodas, jo tas ir pret sabiedrības interesēm. Un tagad vēlreiz mēs to mēģinam ar 23 valstīm privāto klubu no 107. 73 valstīm mēs atkal mēģinam uzspiest šo pakalpojumu tirsniecības nolīgumu. Neviens pasaulē negrib šo nolīgumu. Kad mēs redzam, kas notiek sarunās, ASV Ķīnai saka, mēs negribam, lai Ķīna piedalītos sarunās. Un tagad Urugvai ir izstājusies. Kādēļ tas ir vajadzīgs? Tādēļ, kā Tas ir pret sabiedrības interesēm. Tā, to jau sāka cilvēki jau 30 gadus, kad cilvēki gāja ielās un, uh, dem, un izteicās pret uh, pārkāpojumu nolīgumiem. Viņi vēlējās to noraidīt, bet tagad mēs gribam uzspiest šo nolīgumu, un uh, tas ir vēl sliktāks nekā iepriekšējais, PTO to sauc par plus plus nolīgumu. Tas nozīmē, ka vēlreiz mēs atvērsim visus pakalpojumus, un nē, tas nav taisnība, ka mēs aizsargāsim valsts pakalpojumus, jo valsts pakalpojumos jau ir uh, mehānismi, kas ļauj tur ienākt arī ārvalstu uh, partneriem. Runātājiem izslēdzas mikrofons. Paldies. Teleton. Tagad vārds Tamts kundzei. Paldies! Priekšsēdē komisārs kundze, paldies par man doto vārdu. Vispirms es vēlētos pateikties referentē Redings kundzei par uh, izstrādātajām rekomendācijām. Es vienmēr pārstāvēju ETP viedokli ekonu komitejā. Es zinu, ka šeit ir ieguldīts ļoti liels darbs un arī koordinācija. Man žēl, ka daudzi vēlētos uh, apturēt sarunas par šo nolīgumu. Uh, šis nolīgums ir veicināt ekonomisko izaugsmu nodarbinātību Eiropā. Bieži vien mēs redzam, ka cilvēki ir pret nolīgumu, jo viņi vienkārši um, nezina faktus, līdz ar to ir svarīgi informēt par šo, bet dažkārt cilvēki ir pret nolīgumu, jo viņi vienkārši vēl saglabāt savu monopolu. Konkurence nebūtu nav vienmēr tas, ko viņi vēlas. Ja mēs nevēlamies konkurenci, tad no nu, tā cietīs patērētājs. Pateicos jums par lielisko darbu un es ceru, ka sarunas būs caurskatāmas. Liels paldies! Droši. Ulskoks kundze. Paldies, paldies priekšsēdētāji par man doto vārdu. Jā, es esmu Ulskoks kundze. Šodien pakalpojumu tirzniecība nozīmē, ka ir gara šī vērtību ķēde, aizvien lielāka digitalizācija. Mums ir nepieciešami jauni noteikumi šajā jaunajā pasaulē tīrs nekādos gadījumos nevar novest pie sociālā dēmpinga un negodīgas konkurences eh, kas rodas no cilvēku un vidas eksploatācijas. Tādēļ Eiropas parlaments jau tik skaidri arī ir izteicies par šo tīsa nolīgumu. Mēs vēlamies, lai jau starptautiskās darba organizācijas konvencija tiktu ievērot, lai visi partneri ratificētu šo konvenciju. Vēlamies nodrošināt arī caurskatāmību, valsts pakalpojumu aizsardzību, kā arī iespēju iestāties par sabiedrības interesēm. Jānodrošina tas, lai būtu parlamentā pietiekami liels atbalsts šajam nolīgumam. Jums ir nepieciešams panākt šo atbalstu, pretējā gadījumā šis nolīgums netiks atbalstīts. Liels paldies! Paldies, Arēnas kundze! Paldies, priekšsēdētāji, gudētā komisārs kundze. Man esmu pārsteigta par jūsu sacīto. Jūs sakāt, ka Šī rezolūcija apstiprina manu mandātu, lai tu varēs varētu turpināt vest sarunas tā, kā es to daru šodien, kad es uzklausās kolēģis vismaz vairākumu un uzklausot referenti Rēdingas kundzi. Tiek teikts, ka rezolūcija prasa komisijai skaļi mainīt uh, šo virzienu, kā arī ievērot šīs zilās līnijas un sarkanās līnijas, vai jāatgādina šīs sarkanās līnijas, proti uh, valsts pakalpojumu izslēgšana, atbrīvošana, eh, nekādas eh, neatgrizieniskas liberalizācijas, ne sociālajām dempingam, datu aizsardzībai. Jā, tas viss ir rezolūcijā, bet tas netiek paredzēts jūs esošajā sarunu vešanas mandātā. Līdz ar to turpināt sarunas tā, kā jūs to esat darījis līdz šim, tas nozīmē, ka jūs riskējat, ka liela, ka Parlamenta saskanīgais vairākums teiks, nē, pakalpojumu tirsniecības nolīgumam aicinu visus būt tomēr būt saskanīgiem. Ja jūs neievērosiet šos noteikumus, tad viņiem vajadzēs balsot pret šo nolīgumu. Lielas paldies! Paldies, Rodrīgas Piņero kundze! Paldies priekšsēdētāji, komisārs kundze, labu vakaru! uzskatām, ka ir ļoti svarīgi atjaunināt eh, no, tirdzniecības nolīgumu. Mēs nevaram uh, turpināt eh, tādā garā, kā tas ir bijis pirms interneta laikmeta. Pieliksim punktu sociālajām dēmpingam, garantēsim dātu aizsardzību, reglamentēsim, reglamentēsim internetu. Yo apoyo esta resolución. Es esmu pār šo rezolūciju, jo rezolūcijā ir parlamenta skaidras prasības komisijai, lai sarunas iet tajā virzienā, kā mēs uzskatām tam būtu jāiet. Uh, Mēs esam parādījuši jums ļoti skaidru, skaidru ceļu, vēlamies aizsargāt sociālās tiesības, strādājušo tiesības, valsts pakalpojumus, datu aizsardzību, finanšu, banku, nozars reglamentēšanu, kā arī nodrošināt kultūras daudzveidību. Es uzskatu, ka komisija, ko jūs šeit pārstāvat, Malsvēms kundze, komisija jāņem vērā mūsu viedokšai rezolūcijā, jo galbeigās beigās Sārunu kompetence ir komisijas kompetence, bet parlamentam ir kompetence noraidīt nolīgumu. Mēs vēlamies labu nolīgumu, lai nolīgums būtu labs, jābūt ļoti labam sarunā. Paldies. Yes. Paldies. Morelkungs. Merci. Euh. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, referents kundze Redinga teica brīdi atpakaļ, ka mums uzdotais jautājums ir tāds, kādu tisa mēs vēlamies, bet es te tomēr niansētu. Es domāju, ka jautājums ir arī par to, vai mēs vispār gribam šādu pakalpojumu tirzniecību nolīgumu. Ir liela daļa parlamentāriešu un arī, protams, pilsoņi, kuri šaubās par šādu sarunu um, leģitimitāti, kādēļ, jo mūs uh, mācījusi pieredze. Mēs, uh, redzējām šo liberalizācijas eh, šausminošu rezultātu. Eiropai tagad vairāk nekā tagad, agrāk ir nepieciešama noteikuma un aizsardzība. Līdz ar to jautājumu šajā rezolūcijā, kurus uzdodam mēs, vai tīsa būs eh, tāds eh, aizklāts. Um, tītības, vai tā būs Balkensteina direktīva tikai starptautiskā līmenī, vai tas nozīmē vēl lielāku finanšu nozares dereglamentāciju. Ja atbildu šiem jautājumiem ir jā, tad mēs esam pret šo nolīgumu. Un tērēns kundzei taisnība. Uh, Mēs eh, nevis atbalstām komisiju, bet mēs eh, aicinām rīkoties citmēr centrā nolikt patērētāju un Eiropas Savienības strādājošo intereses. Paldies! Un tagad eh, uzsākām brīvā mikrofona procedūru. Daudzi deputāti ir lūguši vārdu brīvajā mikrofonā, un kriterijs būs šāds Vispirms visiem nevarēšu dot vārdu, pārāk daudz ir uh, to, kas vēlas runāt. Runās politisko grupu pārstāvji un, un arī tie, kas vēl nav uzstājušies vai nav uzstājušies tik bieži, arī tiem būs iespēja izteikties. Un trešais kritērijs Divi deputāti ir lūguši vārdu. Un arī tiem dosim vārdu. Lūdzu, pirmais. Paldies, priekšēdētāji. Pasaule strauji mainās, parādās jauni pakalpojumi gan transports, gan telekomunikācija jomā. Tie ir arvien nozīmīgāk visā ekonomikas sektorā. Digitālie pakalpojumi vēršas plašumā, un tāpēc uh, Eiropas parlaments piedāvā labu izējas punktu komisijai. Uh, runājot par Eiropas Savienības interešu aizstāvēšanu, Nu, mēs varam teikt, ka ziņojums ir sabalansēts, redingas ziņojums ir sabalansēts, tajā ir runa arī par strādājošo tiesībām, par to, ka jānovērš sociālais dempings un jāgarantē patērētāju tiesības un jāveicina globālo pakalpojumu izmantošana vairākas jomas, kas ir attīstās īpaši strauji arī valsts piedāvātajiem pakalpojumiem ir jābūt kvalitatīviem. Paldies! Piculas kungs lūdzu. Paldies priekšādātāji. Komisārs kundze pakalpojumu tirniecības nolīgums, par kuru diskutē 20 vairāk desmiti partneru, tas ir ļoti nozīmīgs, ļoti plašs un aptverošs, kas skār ļoti svarīgu jomu Eiropas Savienībai. 173 miljārdi eiro 2013. gadā palika kā uh, peļņa uh, Eiropas Savienībā no tirzniecības ar pakalpojumiem. Tā pašā laikā ir juridiski šķēršļi, kas neļauj pakalpojumu piedāvātājiem ieiet tirgū. Eiropas tirgus ir liberālāks, tas dod uh, iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es gribētu uzcelt, izcelt, ka ir jāaizstāv strādājošo tiesības, sociālā apdrošināšana, uh, un noteikumiem jābūt publiski pieejamiem vai tiešsaistie pieejamiem. Tāpat jābūt noteiktiem aizsardzības līdzekļiem. Nākamais runātājs. Es gribētu aicināt Eiropas parlamentu ņemt vērā to, cik starptautiski nozīmīgs ir šis nolīgums. Sabiedrība nevēlas, lai no tās kaut ko slēptu šādā jomā, par ko mēs šodien runājam. Caurskatāmībai ir jābūt pirmajā vietā. Demokrātiskā kontrole sarežģīja eh, pārunas par nolīgumu, bet rezultāts, tad par rezultātu nav jākaunas. Un eh, vairāki pakārtot jautājumi, kā piemēram apsēstība ar dzimumu līdztiesību, tiem nevajadzētu būt šķēršļiem. Un mums ir jāmēģina attīstīt sektors nevis pamācot citas valstis, bet izveidojot labu uh, tiesisko ietvaru, kas ļaut uzplaukt maziem vidējiem uzņēmiem. Paldies, Jakovčiča kungs. Paldies. Es uh, atbalstu pārunu dalību un arī Eiropas komisijas nostāju. Un parlamentā mēs pieņemsim tekstu, ko nezvai kas nezinu, vai gūs atbalstu, ja sabiedrība nebūs informēta par visu, kas tajā ir teikts, ieskaitot detaļas un nianses. Pilsoņiem ir jāspēj atbalstīt, mums ir, mums ir nepieciešams pilsoņu atbalsts mūsu likumdošanas iniciatīvām. Gribētu arī vēlreiz uzsvērt uh, strādājošo aizsardzību. Uh, un tiesības vietējām pašvaldībām attīstīt un veicināt vietējo amatnieku vai vietējo, vietējo ražojumu tirgu. Un mēs nedrīkstam apdraudēt atbalstu, ko mums sniedz uh, sabiedrība kā tāda. Paldies, Albiela kungs, lūdzu, kundze. Paldies priekšādātājiem. Tīza ir viens no trim brīvās tirzniecības nolīgumiem, un tas ir paredzēts kā iespēja uh, starptautiskiem uzņēmiem uzlikt savus noteikumus vai uzspiest tos citiem. Runa ir par to, ka būtībā strādājušie tiks paverdzināti un mm, lielie uzņēmumi noteiks strādājošo tiesību apjomu un saturu. Tāpat viņiem ir daudz lielākas iespējas pārvietot uh, uzņēmumus uz citām valstīm. Mēs balsosim ne pret, mēs esam pret valsts pakalpojumu ierobežošanu un apdraudēšanu. Gribētu jautāt sociālistiem, kā jūs balsosiet, kas, uh, Mēs nevēlamies, lai mūsu vārdā notiktu pārunas, kuru rezultātā tiek ierobežot strādājošo tiesības. Urtasuna kungs lūdzu. Paldies, komisārs kundze. Kolēģis Bovē pareizi norādīja, nolīgumi ir tādi, kādi tie ir. Tas, kas netika panākts Pasaules tirniecības organizācijā, uh, Tas tagad tiek ierakstīts šeit. Opozīcija būs liela, jo valda arī bailes, nav arī uzticēšanās visiem šiem paziņojumiem. Un runājot par pasūtījumu piešķiršanu, ko, kādas iespējas būs paš, mazajām pašvaldībām, pagastiem, 70% strādājošo strādā šajā sektorā. Mēs gribam, eh, lai varam, varētu skaidri pateikt, ko šis nolīgums paredzēts, kāds būs tā efekts. Mēs negribam, lai tiktu privatizēta valsts pie, pakalpojumu un nevēlamies arī nekādus pozitīvos sarakstus. Uh, Mēs neakceptējam komisijas mandātu, mēs nevēlamies, uh, lai jūs uztvērtu to, ka parlaments atbalsta to, kā jūs grasāties vest pārunas. Tā tas nav. Paldies. Kas? Incredibly... Manā uh, valstī uh, pakalpojumu sektors ir ļoti attīstīts. Mēs esam vadošie pasaulē, pat salīdzinot ar ASV, esam viņiem priekšā. Un e, svarīgi, lai Anglijas intereses tiktu aizstāvētas. Manā vēlēšanu apgabalā virkne ļoti daudz cilvēku strādā uh, pakalpojumu sektorā. Mm. Mēs domājam, ka šī nolīguma rezultātā tiks veicināta migrācija un ieceļošana apvienotajā karalistē un investoru intereses, kā lai saka, gūs pārsvaru salīdzinājumā ar valsts eh, pārvaldes iejaukšanās iespējām. Yes. Senjor, Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Tirsniecība balstīt uz uh, noteikumiem pretējā gadījumā visu. Viss ir nonāk hausā. Šeit mēs uzsveram, cik svarīgi ir valsts pakalpojumi, cik svarīgi ir dati un aizsardzība, cik svarīgi ir apusējība. Taču fundamentālā problēma ir tāda, kā Tā veidā tiek organizētas šīs sarunas. Tas notiek slēpus ar neskaidru mandātu. Un galvenokārt jau uh, ar šo pamatu, kas ir izveidojusi Pasaules tirzniecības organizācija pēc kara, jo PTO ir izmantojuši savu pieredzi, lai jo, uh, uh, pārstrādātu to, kā darbojas tirzniecība. Un tagad slēpnī ar parlamentu, nu, kas dod kaut kādus padomus, bet kas netiek uzklausīts, ka mēs mēģinām uh, izveidot demokrātiju, bet, diemžēl, vai mums tas, diez vai mums tas izdosies. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu komisārē Malmstrēmai, lūdzu. Godātais priekšādātāji, godātie deputāti, paldies par iespēju pārunāt šo nolīgumu. Tiza ir iespēja izveidot globālu spēles laukumu tirsniecībai ar pakalpojumiem. Nolīgumam būs liels potenciāls un cita starpā pirmām kārtām Eiropai. Mums ir jānodrošina, lai mūsu uzņēmumi varētu arī investēt ārzemēs, ārvalstīs. Gads ziņojums, gads nolīgums noteikti ir jāaktualizē. Daži no jums pieminēja tiesisko drošību, kas ir pilnīgi nepieciešama. Brīvā tirzniecība nav laba tāpat vien, tā ir domāta, lai radītu darba vietas un veicinātu investīcijas, bet, protams, tai ir jānotiek noteiktā likuma ietvarā. Es pilnībā piekrītu visiem, kas teica, ka tīza ir jābūt multilaterālam nolīgumam un. Uh, Eh, pēc iespējas iekļaujošam, piesaistot pamazām arvien vairāk valstu. Gads nolīgumā nav um, priekšnosacījumi, ka jāievēro ILO konvencijas, bet mēs, Eiropas Savienības puse, uh, aizstāvam ILO konvencijas arī uh, tirzniecības nolīgumu jomā pilnā apmērā, un tāpat darīsim arī turpmāk. Par publiskajiem pakalpojumiem tie ir izņemti ārā, tie nekad nav bijuši šajā uh, nolīguma projekta tekstā publiskie palku, pakalpojumi kā izglītība, veselības aprūpe, apgāde ar ūdeni un audiovizuālie pakalpojumi nepiedara uh, šīm, šai jomai. Un par privatizāciju šeit, šajā jomā nav runa. Un politisks lēmums atgriezt pakalpojumus publiskajās vai valsts rokās, tam nekādu šķēršļu šajā nolīgumā nav. Visas uh, lēmē institūcijas uh, var piemērot uh, standartus. Šeit ir arī noteikta rīcības brīvība, un mēs veicinām caurskatāmību attiecībā uz uh, to, kā virzās uz priekšu uh, pārunas, tas viss tiek tiešsaistē publicēts regulāri. Pie sarunu galda sēž vairāki desmiti valstu, mums nekas cits neatliek, mums ir jāpublisko likumiskā bāze saskaņā, uz kuras pamata mēs vispār strādājam. Un dažkārt projektos uh, Uh, pat uh, nolīgumu projekti, kas nevienmēr ir valstu interesēs, notiek, uh, nonāk tiešais te informācijas noplūdes rezultātā. Bet mēs, kā es jau sacīju, veicināsim caurskatāmību arī turpmāk. Noslēgumā, protams, līdzīgi kā dalību valstīm, jums arī būs iespēja izteikties, jums būs iespēja arī piedalīties lemšanā. Un es ļoti labi saprotu jūsu problēmas un raizes, un saprotu arī tos, kas pārstāvēja savus vēlētājus paužot to, kas viņus nodarbina. Es gribētu uzsvērt, ka Eiropā joprojām ir miljoni bezdarbnieku, un tīza ir domāta pirmkārt, lai radītu nodarbinātību un veicinātu investīcijas. Noteikts līdzsvars mums ir jāmeklē. Mēs turpināsim pārunas. Uh, Šonadēļ arī ir viena pārunu kārta, un tuvākajā laikā, protams, tiks publicēta arī informācija par pārunu kārtu, un es priecājos par iespējām arī turpmāk ar jums sadarboties. Paldies, Redingas kundze, par lieliski izstrādāto tekstu, kas guvis tik lielu atbalstu. Paldies, priekšādātāji! Tagad divas minū minūtes vārds Redingas kundzei. Priekšsēdētāji kungs, kā to norādīja lielākā daļa deputāta, kur izteicās Eiropas parlaments, tiešām izveidojas vienot fronti, lai pieprasītu uh, pilnīgu uh, caurskatāmību, uh, godīgākus un taisnīgākus tirzniecības noteikumus, tiesība reglamentēt, tiesība aizsargāt un uh, iestāties par patērētāju tiesībām. Uh, Globalizācija, digitalizācija, tie tā realitāte. Jautājums ir sekojošs. Vai mēs vēlamies, lai Eiropa būtu duty free kontinents bez noteikumiem? Un Eiropas parlamentam jāsniedz ļoti skaidra atbilde - nē, mēs vēlamies eh, izstrādāt eh, spēles noteikumus, lai rītdien mums nevajadzētu ciest no noteikumiem, uh, pakļauties noteikumiem, ko izstrādā citi. Mēs vēlamies tādus noteikumus, kas iestājas un aizvargā mūsu patērētājus, un mēs jā, vēlamies mainīt politiku kopš 14. gada vēlēšanām. Eiropas Savienības tirdzniecības politika ir mainījusies. Ar šo ziņojumu Eiropas parlaments vēlas. Uh, izteikties ļoti skaidri. Ja jūs ievērosiet mūsu rekomendācijas, mēs palīdzēsim būt mūsu uzņēmiem kļūt konkurētspējīgākiem, aizsargāsim mūsu patērētājs līdzpilsoņus, es aicinu politiķus, grupas uh, saglabāt, apliecināt uh, savu atbalstu, ko paudāt parlamentārā darba laikā. Tikai vienīgi liels vairākums, vairākuma atbalsts var garantēt to, ka Eiropas parlaments tiks ņemts vērā, kā teica arī Inte komitejas priekšsēdētājs. Skaidrs jā, tekstam skaidrs ne, nepareiziem kompromisiem. Paldies, eh, cienījama Redings kundze, mēs esam pabeigšu darbu.